Labojumu jūs atradīsiet Sjāns un Direkta lapā, un tas tiks publicēts sēdes protokolā. Un tagad pie, pievērsīsimies balsojumam. Uh, pirmais uh, Dehan.